tiesību aktis kopā ar komisijas un padomas priekšsēdētājiem. Arī šie, šo likumdošanas priekšlikumu nosaukumi tiks iekļauts sēdes protokolā. Un tagad Vēberkungs lūdzu paldies, dargie kolēģi, ETP grupas vārdā es vēlētos lūgt šīs nedēļas laikā eh, padomāt par to, kas notiek Rumānijā. Prokuratūra uh, tagad veic izmeklēšanu pret valdības vadītāju kontu un ir eh, viņam izvirzītas vairākas apsūdzības. Parlamentārais eh, sociālistu vairākums parlamentā tagad bloķē šo 17 apsūdzību izmeklēšanu. Un Frans Tirmermans, Eiropas komisārs, pateica, ka viņš uzticas Rumānijas eh, izmeklētājiem, Rumānijas tiesību sargājušām iestādēm, un mums tomēr vajadzētu parūpēties, lai parlamenta lēmums tiktu akceptēts, un mēs uzskatām, ka visiem uh, pilsoņiem ir tiesības uzzināt patiesību. Dārgie kolēģi, priekšsādātāji kungs, Rumānijas tieslietu ministrs nesen teica, ka visi tie, kas vēlas doties ielās un manifestēt, piedalīties aktivitātēs, viņiem pat varētu traudēt ieslodzījums. Nu, es domāju, ka mēs to nevaram pieņemt. Cilvēkus nedrīkst iebaidīt un nedrīkst viņiem aizliegt piedalīties demonstrācijās. Tādēļ mums par to ir jārunā, mums ir jārisina šī šie jautājumi. Es domāju, ka Libe komiteja būtu attiecīgais orgāns, kam ar to nodarboties, un Eiropas parlamentam par to ir jādiskutē. Mēs kā ETP grupa esam ļoti noraizējušies. Paldies! Pitēlas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man īstenībā ir pavisam citas ziņas atšķirībā no Vēbera kunga. Nu, vismaz atsaucoties uz pēdējo fragmentu viņa runā. Mēs, sociālisti, īstenībā piekrītām tam, lai jautājums tiktu izskatīts Libe komitejā. Parlamenta parastā procedūra to paredz, un to var, tā var rīkoties arī citos gadījumos. Bet, nu, patiešām vajadzētu balstīties uz faktiem, nevis emocijām. Mēs nevēlamies sagrozīt faktus un mums visiem godīgiem demokrātiem ir jāņem vērā arī nevainības prezumcija. Paldies! Dāmas un kungi, vairāk kolēģi jau ir pieteikušies runāt, bet mums taču ir jādiskutē par. Uh, parlamenta plenārsesijas darba kārtību, nevis Lībe komitejas darba kārtības. Tādēļ kolēģiem no ETP un SD vairs nedošu vārdu, un man šķiet, vairums kolēģi tomēr atbalsta domu, ka uh, e, Libe komiteja šo jautājumu izskatīs. Un uh, e, Maurājas kungs, kas ir attiecīgās komitejas priekšsēdētājs, šo ziņu no manis saņems un šoreiz šo jautājumu iekļaut nākamās sēdes darba kārtībā. Paldies, un tagad Harmsas kundze, paldies! Man šķiet, ka tomēr bija tāda vienprātība starp abiem kolēģiem, un par šo jautājumu vajadzētu runāt arī priekšstādātāja konferencē. Es domāju, to mēs varētu vislabāk tieši tādā līmenī apspriest. Jā, To mēs noteikti vēl varam darīt papildus, saka priekšsēdētāja kungs. Bet es sapratu, ka kolēģis man lūdza šo jautājumu nodot tālāk uh, Pilsonsko brīvību komitejai. Bet, nu, protams, ja jūs uzskatāt to par nepieciešamu, mēs varam to izskatīt arī priekšsēdētāja konferencē. Nu, man tas nesagādā nekādas grūtības. tā, lai neviens nejustos aizvainots, mēs darīsim gan vienu, gan otru. Ceturtdien par to apspriedīsimies priekšsēdētāju konferencē, un pēc tam tas, jā, šis jautājums tiks iekļauts arī Lībe komitejas darba kārtībā. Dubults neplīst. Nē, vairāk par šo jautājumu es ne, neuzklausīšu nevienu Jureka kungs, jūs par kaut ko citu vēlējāties izteikties. Priekšsēdētāji, kas līdzīgs? Pirms nedēļas īrijā bija referendums par uh, jaunu ģimenes definīciju, par vārda ģimene definīciju uh, īrijas konstitūcijā. Un šis referendums īstenībā meta ēnu uz kampaņas organizēšanu. Mēs dzirdējām, ka pirms uh, šī referenduma notikušās kampaņas finansējums tika piesaistīts uh, ne īpaši godīgā veidā, un e, bija arī e, saņēmuši draudus vairāki politiķi, e, kam, par kuriem bija aizdevums, ka viņiem varētu būt cita orientācija. Jūrēka kungs, mēs tagad runājam par darba kārtību, un ja jūs vēlaties kaut ko bilst par darba kārtību, nu tad runājiet par lietu, nevis par kaut ko citu. Paldies, bet mēs te runājam par demokrātisku principu pārkāpšanu mēs runājam arī par pirmo mazākumu, kam ir jābūt tādām pašām tiesībām. Es gribētu, lai šis jautājums tiktu e, debatēts. Tātad abām pusēm bija tiesības piedalīties debatēs. Paldies! Tā tad nav nekādu grozījumu pirmdienas darbkārtībā, runājot par otrdienu. SD politiskā grupa, ko attīk kunga ziņojumu, ilgstoša akcionāru iesaistīšana korporatīvajā pārvaldībā. SD grupa piedāvās šo jautājumu iekļaut jūlī darba kārtībā un tā vietā aplūkot Landsberģa kunga ziņojumu, eh, ko no trešdienas pēcpusdienas pārcels uz otrdienu. Tātad eh, uzreiz pēc debatēm, lai notikt arī balsojums. Paldies, eh, Gerēro kungs, priekšsēdētāji! Tas ir koferatī ziņojums. Šeit ir iekļauti vairāk būtiski aspekti, par kuriem nav vienprātības. Es domāju, ka vienprātība varētu panākt, ja mums tiktu atvēlēts nedaudz vairāk laika. Koferatī kungs vēlas sazināties arī ar citām politiskajām grupām un Es ceru, ka mēs varēsim iegūt papildus laiku debates pārceļot uz vēlāku brīdi un balsojot jūlijā. Paldies, kurš ir par šo priekšlikumu. Lūdzu. Priekšsēdētāji. GUE NGL politiskā grupa uzskata, ka būtu labāk šo jautājumu apspriest jūlija plenārsēdē. Ar tad mēs varēsim patiešām to noslīpēt pēc iespējas labāk. Nu, mēs nevaram visu tagad uh, sasteigt, jo jautājums ir pārlieku svarīgs. Paldies, kas ir pret neviens. Labi, tad balsosim par Gerēro kunga priekšlikumu, balsot citreiz. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tātad par koferatī ziņojumu apspriedīsimies eh, citu dienu, un debates par Landsbērģa kunga ziņojumu notiks otrdien, priekšpusdienā. Par trešdienu runājot, EFTD politiskā grupa pieprasa, lai debates par Langes ziņojumu par TTIP turpinātos pēcpusdienā. Tagad Ārnota kungs lūdzu. Viņš runās pār šo priekšlikumu. Uh, yes, Mr. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kādēļ mēs piedāvājam ko tādu? Viens Es pārstāvu, uh, mani, ar mani sazinājās viena no mazākajiem vēlēšanu apgabala pārstāvjiem, un uh, jāsaka, šis ir ļoti sarežģīts jautājums, un mēs nevaram to vienkārši ignorēt. Es nedomāju, ka mēs ar TTIP palīdzību uh, varam panākt uh, ka mēs varam šo jautājumu apspriest nepietiekam, mums ir jāparūpējas par pietiekam daudz laika debatēs un ņemsim vērā arī to, ka sabiedrībai šis jautājums ir pietiekami svarīgs un tā tad, nu, apspriedīsim un uh, iztirzāsim šo ziņojumu nedaudz pamatīgāk. Paldies, kurš ir par Arnota kunga priekšlikumu, lūdzu. Par. Kurš ir par Arnot kungu priekšlikumu? Kurš pret? Dagegen bitte, Herr Guerrero. Guerrero kungs. Bueno, no, no voy a intervenir exactamente en contra. Paldies, nu es neesmu īsti pret. Es gribu izvairīties no tā. Jā, jā, labi. Jūs varat eh, smieties par mani, bet, ja debates notiks vēl pēcpusdienā, tad balsošana būs ceturtdien. Es tomēr vēlētos, lai mums būtu vairāk laika un lai mēs varētu eh, varbūt no rīta pagarināt šīs debatas, tātad atvēlēt jautājumam vairāk laika. Nu, varbūt mēs varētu astoņos no rīta jau sākt darbu. Paldies! Mm -hmm. Hatte, wem habe ich dem denn das Wort gegeben? Kann der, ja, Herr Kollege, ich finde das sehr. Dargais kolēģi, es äh, patiešām ļoti augsto vērtēju, Arnot kungs, ka jūs tik spontāni reaģējāt. Jā, jā, lūdzu. Yeah, is, is this microphone working? Mēs būtu patiešām ļoti priecīgi, jā, būtu ļoti jauki, ja debats varētu sākt jau astoņos. Mums nekas nav pretī. So, Labi, Nu, vismaz esam vienojušies par to. Jūs vēlaties sākt astoņos, nevis deviņos. Vai kāds ir pret? Nē, vai kāds vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Tad frage ich erstmal, wer für. Labi, kurš ir pār priekšlikumu? Tā tad Gerēro kungs, kas ir cīrulis, vēlas, lai sākam darbu astoņos. Kurš ir par to? Pret? Man šķiet, ka pieņemts. Labi, sāksim astoņos darbu trešdien. Dann, meine Damen und Herren. Dāmas un kungi. Zaļo politiskā grupa ir iesniegus arī uh, priekšlikumu, ņemot vērā mutiskās debates par Eiropas sporta spēlēm Bakū un eh, zaļo politiskā grupa piedāvā pieņemt arī rezolūciju papildus debatēm. Lunačeks kundze, lūdzu, paldies priekšsēdētāji, kolēģi! Pēc astoņām dienām Bakū sāksies Eiropas uh, 2015. gada spēles. Jāsaka, kopš pagājušā gada vasaras cietumā ir ieslodzīts gandrīz katrs uh, cilvēku tiesību aktīvists Azerbaidžānā. Mums jau bija priekšlikums par šo jautājumu debatēt, un jāsaka, ka visas institūcijas, Eiropas padoma un visas pārējās, kā arī ANO cilvēku tiesību padomas, uh, un eh, ANO īpašais cilvēktiesību um, ziņotājs un visi, kas ir atbildīgi par uh, mediju brīvību, jau ir uh, izteikušies, ka nedrīkst sporta spēlēs ignorēt cilvēktiesības. Tādēļ plenārsēde nedrīkst un nevar vienkārši ignorēt šo būtisko jautājumu. Mums arī ir. Uh, Mūsu domām jāpiešķir rakstisks veidols, mums ir jāpastā, jāpanāk, lai Leila Junusa, kas eh, bija arī viena no Sahara balvas kandidātēm pagājuši gadu, lai viņi eh, neturpinātu sēdēt cietumā un lai eh, šīs politiskās spēles neaizēno cilvēktiesību situāciju Azerbaidžānā. Paldies, un es lūgtu tātad, lai tiktu pieņemta arī rezolūcija. Diemēr, kas vēlas Lunačekas kundzes priekšlikumu atbalstīt, Veržjā kundze. Oui, Paldies, priekšsēdētāji. Jau pirms, pēc dažām dienām sāksies šos, šīs spēles. Un šeit mēs cenšamies saskatīt arī tādu vitrīnu, ko šis režīms izmantot, lai izdaļotu savu darbību. Mēs zinām, ka tur ir um, autoritārs režīms, mēs zinām, ka tur netiek ievērot cilvēktiesības un daudz nevalstiskās organizācijas ir vēršas uzmanību uz šo lietu. Um, mūsu pozīcija cilvēktiesību jomā ir noteikta. Um, nevajadzētu attiecināt uh, Um, un ignorēt um, to, kas notiek Azerbaidžānā, un nevajadzētu saistīt šīs divas lietas, vai, vai mēs nevarētu izteikties arī rakstiskā formā, kāpēc uh, GOE un arī komitejā, kur mēs esam attiecīgi pauduši savu pozīciju vienbalsīgi, nav arī ņemts vērā zaļo grupas atbalsts. Kurš vēlētos pret izteikties? Marijas kungs? Ja, Καταρχάς να επισημάνω ότι το θέμα αυτό τέθηκε. Priekšsēdētājs gribēja norādīt, ka šo jautājumu mēs izskatījām attiecīgā komitejā un kur to noraidīja. Un vairums šajā komitejā teica, ka rezolūciju nevajadzētu sagatavot. Un vēl kas ir svarīgāk, pirms eh, divām nedēļām mums bija iespēja runāt par šiem jautājumiem, Un tad mēs arī varējām uh, izskatīt uh, Azerbaidžānas jautājumu, bet to mēs tad nedarījām. Treškārt, arī svarīgs aspekts. Pēc trīs nedēļām padomē būs uh, diskusijas par šo jautājumu, kur arī ir komiteja, kas šo jautājumu ir pētījusi. Uh, Un ja mēs šeit sagatavosim rezolūciju, tad tas vienkārši sajauks uh, ūdeni un neļaus varbūt to darīt iestādē, kam tas patiesām būtu jādara. Nu, tāds ir mans viedoklis. Protams, ka var balsot uh, par vai pret debatēm, bet mums īsti nav laika, lai mēs sagatavotu rezolūciju un debatētu, un lai ļautu, visas, eh, lai ļautu visām grupām nonākt pie noteikts pozīcijas. Paldies! Tagad balsosim par Lunačekas kundzes priekšlikumu. Jāsat par rezolūciju, lūdzu celīt roku. Viestagīgi. Pret. Apturas. Noraidīts. Vidusējā. Lūdzu. Abstimmung ist eröffnet. Sākam balsot elektroniski. Haben alle abgestimmt? Visi paspēja nobalsot. Frage noch einmal, haben alle... Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Der Antrag ist abgelehnt. Noraidīts. 136 pār 30, 136 pret. Tja. Kann ich. Tja. Ja. Vielen Dank. Damit ist der Arbeitsplan. Esam izlēmuši par šīs nedēļas darba programmu. Das ist ein Problem, das wir seit vielen Jahren haben. Jā, mēs jau daudz gadus sastopamies ar šādām problēmām. Es, diemžēl, vairs nevaru tagad ar uh, atpakaļiešu spēku kaut ko mainīt. Lunačeks kundze, jūs vēlēties par reglamentu kaut ko teikt, lūdzu? Es tikai vēlējos pavaicāt Man liekas, vienam no liberāļu kolēģiem nedarbojās balsošanas ierīce. Es nezinu, kā šis kolēģis būtu balsojis, nu, bet ņemiet to vērā vienalga, vai viņš balsoja par vai pret. Nu, bet es ceru, ka šī balss bi būtu bijusi par. Labi, mēs to ņemsim vērā, bet jūs, protams, esat iepazīstināti ar šādām problēmām elektroniski balsojot vienmēr ir kāds problēmas, kāds, piemēram, ir iebāzis nepareizi savu kartiņu ierīcē, līdz ar to ierīce nedarbojas, bet es nevaru neko šeit darīt. Tātad elektroniskais balsojums beidzās ar šo rezultātu, un tieši tādēļ es arī atkārtot vaicāju, vai visi nobalsoja. Citi atkal man kritizē, tu pārāk ilgi gaidi, pārāk ilgi vilcinies, jo gribi noteikti vairākumu, bet pēc tam es vairs nevaru neko mainīt. Paldies, esam pieņēmuši darba kārtību. Tagad būs debates par Sikierska kunga ziņojumu, kvotu piemērošana tieši maksājumiem 2015. gadā vārds referentām. Lūdzu, Sikierska kungs. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Priekšsēdētāji, komisārkungs, dāmas un kungi.